stiprināta 9. mārtā atbilstīgi 148. pantam un tādējādi arī apstiprinām šo uh, darba kārtību. Un tagad uh, piedāvā plenāru sēdē atbilstīgi mainīt darba kārtību pēc politisko grupu lūgumu. Par uh, Sudānas uh, Hasan Abdurakem un Abdomen Abdual jautājumi. Uh, aizstās Zimbabves jautājumu, past, e, Evan Mavavīras e, lietu, vai ir kādi iebildumi? Nē, tādējādi grozām darba kārtību. Tālāk, um, e, NF grupa ir lūgusi, lai uh, komisijas augstā pārstāvē, komisijas vicepriekšsēdētāja nāktu klajā ar paziņojumu par Wikileaks atklājumiem un par uh, izmantotajiem arī slēpena dienesta rīkiem. Līdz ar to arī sēde tiks pagarināta līdz 24, 2024. Un tagad lūdzu vērts atbildīgai personai, kas iesnieguši šo lūgumu. Priekšsādātāji, dāmas un kungi. Vite, Wikileaks ir publicējis informāciju un solījis vēl uh, papildu informāciju publicēt par viedtelefoniem un citām elektriskā, elektroniskām iekārtām, ko var uh, uzlauzt elektroniskā veidā arī par automašīnām, kuras no attāluma var tādā veidā vadīt. Un nav arī uh, īsti Uh, skaidrs, vai šie um, cip darbinieki to dara paši pēc savas iniciatīvas vai pēc uzdevuma. Un uh, tagad uh, 2000. 12. Uh, tajā gadā konstatētie Krievu pirkstu nospiedumi, līdz ar to būtu jāskat tagad citā uh, gaismā. Un esot Eiropas bāzē Frankfurtes konsulāts, kas veic uzraudzību Eiropā, tuvējos austrumos un Āfrikā. Un es domāju, ka būtu Eh, jāsarīko atklātas debates par šiem jautājumiem. Šīm debatēm jānotiek ne tikai Vācijā, bet gan visās Eiropas Savienības valstīs, kuras skar šis uh, jautājums, un šīm debatēm jānotiek šodien parlamentā. Paldies! Vai ir kāds deputāts, kurš vēlas izteikties pret? Nav neviena iebildumi, tādējādi balsosim par NF lūgumu um, papildināt darba kārtību ar augstās pārstāvis komisijas vicepriekšsēdētājas paziņojumu par Wikileaks uh, atklājumiem par cīpa uh, uh, šīm, šo rīcību. Kurš ir pār NF priekšlikumu? Kiekun. Kurš ir pret? Kurš atturas? NF priekšlikums ir noraidīts. Tādējādi netiek grozīta darba kārtība. Tagad vēlas izteikties par reglamentu Vimberkundze. Tack, herr talman! Jag vill att vi stryker omröstningen av vapendirektivet på dagordningen. Paldies par ieročiem Šīs ir, um, šīs ir ļoti kļūdainas analīzes uh, sēkas. Mums ir jāizņem no balsošanas sāraksta šīs jautājums par ieročiem. Ir vēlreiz komisijai jānāk klajā ar ietekmes novērtēm. Paldies. Nostar kungs, kundze. Jā, jūbež. Jā. Paldies! Darba kārtībā ceturtdien pēcpusdienā ir paredzēts uh, jautājums par ENF frakciju. Um, vai mēs vispār zinām, par ko šeit būs runa, par sadarbību starp uh, nevalstisku organizāciju sadarbību ar cilvēku kontrabandistiem vidus jūrā. Un es aicinātu tādēļ šai mūsu uzdotā jautājuma nosaukumu iekļaut darba kārtībā. Tas šobrīd tur nav. Nu, e, Atbildēšu ar kundzei lēmums pār darba kārtību tiek pieņemts uh, grupu priekšsēdētāju uh, konferencē. Arī jūsu grupas priekšsēdētājs piedalījās, jūs esat lietas kursā par visu šo. Vimbergs kundze ir noteikti termiņi, lai uh, iesniegtu izmaiņu priekšlikumus. Jūsu priekšlikums ir novēlots. Tā uh, GUNGL arī ir lūguši, lai augstā pārstāvu komisijas vicepriekšsēdētāja uh, arī nākt klajā ar paziņojumu pār nepārtrauktu palestīniešu struktūru māju demolāciju, lai tātad šis jautājums būtu trešais punkts pēcpusdienā pēc tam, kad augstā pārstāv nāks klajā ar paziņojumu par es prioritātēm ANO cilvēktiesību padomes sesijā 2017. gadā un diskusijas tiks noslēgtas ar rezolūciju. Un tagad vārds Silikjotis kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kolēģi. Politika, kas tiek uzspiesta no Izraels puses palestīniešiem, joprojām turpinās. Uh, mēs uh, konstatējam, ka arvien vairāk tiek nojauktas uh, mājas kāda lahma, kas pieder privātpersonam, un apmēram 140 iedzīvotāji saskaras ar apdraudējumu, tie ir arī bērni, un Eiropas Savienībai ir jārīkojas. Uh, pala, uh, parlamenta delegācija, dodoties uz Palestīnu, apmeklē šo ciemu un mēs tikāmies arī ar Izraels varas iestāžu pārstāvjiem, un viņi mūs informēja, ka šie māju nojaukšanas darbi ir paredzēti februārī, un eh, tas joprojām turpinās. Eh, šie ir paredzēts joprojām nojaukt vairākas mājas šajos uh, ciematos un uh, vienlaikus tiek būvētas izrēliešu apmetnes palestīniešu teritorijās. Mēs uzskatām, ka tādas darbības ir nelegālas, nelikumīgas un tās ir jāpārtrauc. Eiropas Savienībā ir jānosūta skaidrs signāls uh, protestējot pret nelegālu māju nojaukšanu un nelegālu Izraels apmetņu celtniecību un jāpieprasa, lai tiktu īstenots divu valstu risinājums, kas ir vienīgais iespējamais tuvējos austrumos. Vai kāds no deputē, deputātiem vēlas izteikties pret? Um, goja um, priekšlikumu. Prego. Lūdzu. Monsieur le Président, uh, nu... priekšsēdētāji, mēs esam pret šo priekšlikumu, tāpēc gan Lahmēra kopienā, kas uh, dzīvo C zonā, uh, Tas, kas ir nelikumīgi šajā gadījumā, ir tieši ēkas, kas ir uzceltas šajā zonā. Es atgādināšu, ka C zonā izrēlieši kontrolē visu teritoriju un viss tajā notiekošās aktivitātes. Palestīnieši nav pieprasījuši atļaujas, lai īstenot celtniecību Un, starp citu, izrēlieši ir uh, eh, norādījuši uz to, ka nav, paredzēta, uh, nav paredzēts nojaukt šīs ēkas, pirms nav izmantots visi juridiski iespējamie ceļi. Tāpēc mēs neatbalstam šo priekšlikumu, kur piedāvā uh, kolēģis. Tika runāts par nekavējošu nojaukšanu februārī, bet šobrīd jau ir marts. Tātad uh, izrēlieši ir pavisam skaidri pateikuši, ka tiks izmantot visi uh, iespējamie juridiskie uh, instrumenti, ka, lai rastu risinājumu, kas ir pieņemams palestini, palestiniešiem. Paldies par uzmanību. Allora, pongo ora in vota. Un tagad balsosim. Personāla balsojums. Ar uh, goja priekšlikumu pievienot mūsu debatēm otrdien Pēc tam, kad komisijas vicepriekšsēdētāja augstā pārstāve nāks klajā ar ziņojumu par uh, ANO uh, sesijas prioritātēm, tātad arī vēl var runāt par uh, um, palestīniešu māju un infrastruktūras demolāciju. Sākam balsot! La votazione è chiusa. Beidzam balsot. La proposta è. Priekšlikums norādīts. L'ordine del giorno pertanto non è. Tādējādi neesam grozījuši darba kārtību un tagad Danis mm, Kungs. Dank u wel, uh, dank u wel meneer de voorzitter. Ik wil het even. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt par Turciju, par Erdogānu paziņojumiem, kas arvien vairāk ir vērsti pret Eiropas Savienību. Nīderlandē mēs dzirdējām Eh, Erdogana eh, reakciju, proti eh, Nīderlandieši tika devēti par fašistiem, nacistiem, un mēs nevaram to pieļaut. Es domāju, ka šās nedēļas darba kārtība būtu jāpapildina ar šo jautājumu. Es zinu, ka tas ir paredzēts aprīļa plenāru sesijai, bet runa ir par politiski aktuālu jautājumu, un mēs nevaram slēpties aiz kaut kādiem formāliem noteikumiem. Uh, Jā, varbūt šī izmeklēšana uh, nenotiek saulēcīgi, bet es vēlos atgādināt, ka mēs nevaram rīkoties citādi. Mēs nevaram diskutēt par uh, šo jautājumu vēlāk, jo tas ir politisks aktu, politiski aktuāls jautājums. Tāpēc es vēlētos, lai šodien būtu debats par Turciju. Paldies! Le regole vanno rispettate, ero qui da. Tiks eh, ievērot noteikumi. Pārdzis Kovska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 tiek vadīti ļoti saprātīgi. Es uh, respektēju to, kā jūs piešķirat uzstāšanās lai kolēģiem, bet saskaņā ar 184. reglamenta pāntu, ja uh, deputāts vēlas nāk klajā šādu paziņojumu, tad viņam ir jālūdz iespēja uh, uzstāties vienas uh, minūtes runu ietvaros. Es no, atsaucos uz reglamentu 184. pāntu un tad arī var izteikt šāda veida komentārus. Paldies! Paldies par padomu. La relazione reca ora. Un tagad darba kārtība, bet vēl jūs vēlaties izteikties? Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāj. Es vēlētos pavisam īsti norādīt uz to, ka Dāna kunga uh, ieniek, iesniegtie uh, alternatīvie priekšlikumi par uh, minimāliem standartiem uh, trušu audzēšanas uh, jautājumā tika iesniegt pagājušajā nedēļā, un gal galā ta, uh, priekšlikums uh, pārkāp šī parlamenta reglamentu. Pēc šī noteiktā termiņa dokuments tika saīsināts, un ja tam pamats bija kaut kādas tehniskas grūtības, tad eh, saskaņā ar priekšsēdētāju eh, atļauju ir iespējams iesniegt izmaiņas. Tādā gadījumā, ja runa ir par kompromisu priekšlikumiem vai arī tehniskām problēmām. Uh, un uh, par to ir jāizlem uh, priekšsēdētājiem. Un tikai tādā gadījumā ir iespējams pieņemt šādus priekšlikumus. Šajā kontekstā uh, priekšsēdētāji man būtu jautājums, vai EPP alternatīvais priekšlikums tik tiešām ir pieņemams, vai arī tomēr būtu jāpraugās uz to, kāda ir šī uh, parlamenta reglamenta noteikuma. Paldies! Allora, la proposta. Eiropas tautas partijas priekšlikums bija garāks par to, kas tika paredzēts. Līdz ar to alternatīvam priekšlikumam ir jābūt īsākam par sākotnējo priekšlikumu. Mūsu dienesti, kā tas notiek vienmēr, informējuši ETP grupu par šo, un līdz ar to teksts ir saīsināts. Līdz ar to runāju tikai par tehnisku vienu problēmu un nevis par saturu un būtību, par noteikumu pārkāpumiem. Līdz ar to jūsu dokumentu uzskat par nepieņemamu. Runāju, atkārtoju, šeit ir runa tikai vienīgi par tehnisku aspektu. Dienas to jau ir atrisinājuši. Paldies! Un tagad pārējiem ātri pie ekunga ziņojuma. Viņš ir uh, tātad ziņotājs par dzīvesudrabu jautājumu.